Saskaņā ar darba kārtību mēs šodien uzklausīsim padomus un komisijas paziņojumu par Horvātijas prezidentūras darba plānu. Atgādinu jums, ka vai nu elektroniskā veidā, vai personiski jūs varat pieteikties uz eh, brīvo mikrofonu vai zilās kartītes jautājumu. Eh, un tagad es došu vārdu prezidentam Plenkovičam viņa prezentācijai. Vārds jums! Grazie, Davide. Paldies, Davids. Godājamie kolēģi, priekšsēdētājs, dāmas un kungi vicepriekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāts, godājumā Eiropas komisijas priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Man ir liels prieks šodien uzrunāt Eiropas parlamentā, lai izklāstītu jums eh, Horvātijas prezidentūras, pirmās prezidentūras eh, prioritātes. Horvātijai un maniem līdzpilsoņiem šis ir ļoti vēsturisks brīdis. Pēc 30 eh, gadiem, kas ir pagājuši kopš Horvātijā notika pirmās brīvās vēlēšanas, mēs organizējam šo prezidentūru. Līdz ar to pēc diviem gadsimtiem Horvāta tauta atzūst atgūst savu suverenitāti un Horvātija atgriežas pasaules kartē atzīmējot 28. gada dienu kopš pastāv Horvātijas republika. Esmu īpaši gandarīts uzstāties Eiropas parlamenta deputātu priekšā. Šo dzinību mēs varējām atgūt pēc uh, karavīgiem uzbrukumiem. Horvātija varēja atgūt savu suverenitāti. Tā ir varējusi atjaunoties un soļot uz priekšu attīstības, demokrātijas un Eiropas integrācijas ceļu. Pirms sešu ar pus gadiem Horvātija eh, kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti, un tagad eh, ir pienācis brīdis tai būt par prezidējošo valsti. Esmu gandarīts par mūsu līdzinējo sadarbību, un no turpmākā pusgada laikā mēs parādīsim to nozīmīgo interesi un labumu, ko mēs varam gūt no Eiropas Savienības. Dāmas un kungi, savlaicīga vienošanās par Eh, daudzgad finanšu schēma ir mūsu prioritāte, un šajā sakarā DFS ir jāņem vērā visas tās gaidas, kādas ir mūsu līdzpilsoņiem visās dalība valstīs. Tāpēc ir jāturpina finansēt kohēzijas un eh, lauksaimniecības politikas, kā arī jāspēj risināt jaunos izaicinājumus, ar kuriem saskars Eiropas Savienība ir jāpanāk mūsu vienotība vienlaicīgi, respektējot mūsu atšķirības, gan ekonomiskas, gan sociālas, gan demogrāfiskas. Tāpat Eiropa ir jākļūst efektīvākai un redzamākai pasaules mērogā. Lai mēs to sasniegtu, ir jārīkojas ātri. Mēs nevaram kavēties ar mūsu uh, Eh, programmu ieviešanu 21. gadam. Pretējā gadījumā mūsu pilsoņi justos vīlušies. Līdz ar komisijas priekšsēdētāju, kas turpina DFS sarunas visaugstākajā politiskajā līmenī, mēs eh, pieliksim visus pūliņus, lai virzītu šo darbu mūsu prezidentūras laikā. Tas palīdzēs pabeigt darbu pie leģislatīvās paketes DFS sakarā, un mēs rēķināmies ar ciešu un efektīvu sadarbību ar visām parlamenta komitejām un referentiem šajā sakarā. Mēs izprotam visas jūsu bažas, jūsu vēstījumus un jūsu cerības un gaidas, bet eh, mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir turpināt sarunas visos līmeņos, uh, un risināt pilnīgi visus dosjē. Šajā sakarā mūs vieno kopien, kopējs mērķis, jo mūsu kļūdas stiprinātu tikai tos, kuri nevēlas spēcīgu Eiropu. Mēs to nevaram pieļaut. Otrakārt, ir jārunā par sakārtot apvienotās karalistes izstāšanās procesu no Eiropas Savienības. Pēc eh, izstāšanās nolīguma ratificēšanas apvienotajā karalistē mums ir jāpabeidz ratificēšana Eiropas Savienības pusē, un tāpēc ir nozīmīga Eiropas parlamenta piekrišana. Horvātijas prezidentūra saskaņā ar deklarāciju par nākotnes attiecībām e, strādās pie visaptverošas padomas mandāta pieņemšanas sarunām, balstoties uz Eiropas komisijas priekšlikumiem. Uh, Mēs skumstam redzot, kā viendalība valsts atstāja Eiropas Savienību, jo kopējā vēsture ir ilga. Bet Šis varētu būt jauns sākuma punkts veidot eh, ciešas partneru attiecības nākotnē, kas ir balstīts uz savstarpējām interesēm, cieņu un vienotiem spēles noteikumi, it īpaši tirzniecībā, drošībā un citās politikās. Tomēr 11 mēnešu pārējais periods ir visai īss, un būs vajadzīgs daudz labas gribas un darba, lai šīs sarunas varētu pabeigt perioda laikā un sasniegtu labu vienošanos abām pusēm. Dāmas un kungi, treškārt. Zagrebs uh, eh, eh, samita organizēšana starp Eiropas Savienību un Rietumbalkoniem un iestājas sarunu uzsākšana ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju ir būtisks jautājums. Mēs neslēpsim mūsu ambīcijas mēģināt gūt dalībvalstu atbalstu, lai iesāktu iestājas sarunas ar abām šīm valstīm. Uh, Nākamais komisijas ziņojums un priekšlikumi, lai uzlabotu metodiku sarunām, ir ļoti nozīmīgi. Runājot par paplašināšanās eh, politikas ticamību, ir būtiski paturēt spēkā eh, politisko kritēriju, principus, atsaucas kritērijus un individuālo progresu ikvienā dalībvalstī balstoties uz šīs valsts rezultātiem. Iestāja Eiropas Savienībā ir sarunu galīgais mērķis. Tas jāpatur prātā kā centrālā as paplašināšanās politika, un esam gandrīz par to, ka Eiropas parlaments oktobrī pieņēma rezolūciju atbalstot sarunu iesākšanu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, pasvītrojot to, cik e, paplašinās ir svarīgi gan kandidātu valstīm, gan Eiropas Savienībai. Tādējādi Eiropas parlaments atkārtot apstiprināja savu atbalstu Eiropas Savienības ticamai paplašināšanās politikai. Maijā Zagrebas samits notiks 20 gadus pēc pirmā Zagrebas samita, kurš atvēra Eiropas perspektīvu eh, Eiropas eh, ziem, dienvidu austrumu valstīm. Šo valstu vidū bija Horvātija, kura pa to laiku ir vienīgā, kura e, iestājās Eiropas Savienībā. Turklāt šodien tā ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Mūsu piemērs Zagrebas samitam piešķir papildu simbolisku vērtību, tāpēc Zagrebas samita laikā mēs vēlamies nosūtīt spēcīgu vēstījumu mūsu dienvidu austrumu Eiropas kaimiņiem, kuri vēl aizvien atrodas sava veida Eiropas priekštelpā, un arī vēlamies viņiem teikt, ka ja viņi īstenos visas reformas, izpildīs visus iestājas kritērijus, tādas eh, netiek apstrīdēta Eiropas perspektīva, un jūs tiekat laipni gaidītis. Vienlaicīgi Eiropas Savienība palīdzēs jums mērķu sasniegt, pateicoties dalībai Eiropas projektos, integrācijai, infrastruktūra tīklu tīklos caur eh, regulāru politisku dialogu visaugstākajā līmenī un veicinot Eiropas principus un vērtības. Ceturtkārt, es vēlos runāt par konferenci pār Eiropas nākotni. Mēs ķersimies pie šī uzdevuma drīz, lai balstoties uz padomas nostāju, mēs varētu noslēgt starp institūciju vienošanās un E, nodrošināt ātru konferences uzsākšanu. Ir ļoti būtiski, lai padomu parlaments un komisija atbalsta e, konferences mērķus un tiek pārstāvēt vienlīdzīgi. Tāpat konference ir jāgarantē visu dalību valstu, nacionālo parlamentu un pilsoņu dalību, tīpaši jārunā par jauniešiem. Uh, Šai konferencei ir jābūt iekļaujošai, atvērtai, un debatēm ir jākoncentrējas uz jautājumiem, kur izriet no Eiropas Savienības strateģiskās programmas, uz eh, komisijas eh, politiskajām vadlīnijām un it īpaši uz tiem tematiem, kur visvairāk interesē mūsu līdzpilsoņus. Esam gandrīt par to, ka Horvātijas komisāre Dubrauga Švica strādās pie šīs konferences sagatavošanas darba. Konference būs jauna iespēja tuvināt Eiropu pilsoņiem un ar dialogu palīdzību labāk izprast visus trūkumus, izprast uh, to, kāpēc pilsoņi aizvien vairāk novēršas no Eiropas, labāk izprast to, kas ir par pamatu Brexitam un kas izraisa citās dalībvalstīs skepsi. Tāpat izprast eh, populisma eh, nostiprināšanās cēloņus un kopīgi domāt par to, kas mums būtu jāmaina un jāuzlabo. Tāpat tā būs iespēja dot vārdu pilsoņiem, lai viņi varētu mums izklāstīt, kādu Eiropu viņi vēlas, lai mēs varētu labāk rieģēt uz viņu gaidām dāmas un kungi. Horvātija e, ir ar četrām prioritāšu, četriem prioritāšu blokiem. Pirmkārt, Eiropa, kura attīstās. Mūsu mērķis ir garantēt taisnīgi, ilgspējīgi iekļaujošu izaugsmi, kas ņemtu vērā visas nepieciešamības un raksturojumus dalībvalstīs un reģionos, un tāpēc ir nepieciešams attīstīt tādas politikas, kuras eh, veicina labus darba un dzīves apstākļus, kas palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām, un īpašu uzmanību ir jāpievērš Eiropas zaļajam kursam, pār kuru padomē būs runa vairāk kārtīgi saskaņā ar konkrētiem tematiem. Neatkarīgi no tā ir nepieciešams garantēt eh, adekvātu finansējumu. Pagājušā nedēļā par to jau mēs runājām Zagrebā. Un visiem kopīgi mums ir jāstrādā, lai mēs varētu līdz 2050. gadam sasniegt klimata neutralitāti. Tāpat arī mums ir jāpadziļina vienotais tirgus, jāstrādā pie digitalizācijas, pie izpētes darba, pie kvalitatīvas e, izglītības mūžgarumā un jādod iespēju darīt visu, lai garantētu darba vietu veidošanu. Mums ir nepieciešams veidot tādu konkrētu spēju, kura garantē izaugsmi. Paturēsim prātā demogrāfiskās pārmaiņas un eh, digitālo attīstību. Mums ir jāuzlabo dzīves kvalitāte visiem Eiropas pilsoņiem ar adekvātiem demogrāfiskiem pasākumiem. Otrkārt, Eiropa, kurā savieno, ir jāsavieno Eiropas infrastruktūras un cilvēciskais potenciāls. Tas ir viens no nepieciešamajiem priekšnosacījumiem e, teritoriālai, ekonomiskai kohēzijai starp dalību valstīm, un mums ir jāstrādā, lai varētu turpmāk attīstīt uh, enerģijas, transporta un digitālās infrastruktūras. Tāpat mums ir jātuvina pilsoņi caur izglītību, kultūru un sportu, un visi šie savienošanas veidi atspoguļos mūsu spēku un mūsu vienotību. Dāmas un kungi, tikai droša Eiropa var nodrošināt mierīgu vidi saviem pilsoņiem un šajā sakarā efektīva ārējo robežu aizsardzība, kā arī spēja pretoties ārējiem draudiem, hibrīdu un kiberdraudiem, ir ārkārtīgi svarīga. Sasniegt visaptverošu risinājumu, ilgtspējīgiem, efektīviem migrācijas risinājumiem un patvērumu politika ir mūsu kopējais mērķis, un mēs Turpināsim koncentrēties uz Eiropas Savienības attīstību kā brīvības, eh, drošības un tiesiskuma telpu, balstoties uz kopējām vērtībām, demokrātiju un tiesiskumu. Tāpēc jauno stratēģisko vadlīniju pieņemšana brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ir viena no mūsu prioritātēm. Tiesiskums ir viena no pamatvērtībām un viens no pamatprincipiem Eiropas Savienībā. Mēs nodrošināsim visaptvarošu pieeju tiesiskumam, stiprinot vienlaicīgi dialogu un vienotību dalībvalstīs. Ceturtkārts - ietekmīga Eiropa. Neviena atsevišķa Eiropas Savienības dalībvalsts nav spējīga risināt starptautiskos izaicinājumus viena pati. Mūsu vienotība ir mūsu lielākais spēks. Eiropa ir jārunā vienā balsī biežāk un skaļāk apstiprinot savu globālo lomu šodienas multipolārajā pasaulē. Ir ļoti būtiski paturēt atvērtu dialogu ar mūsu Ziemeļamerikas partneriem un sabiedrotajiem. Mūsu ambīcijas kā globālam spēlētājiem ir jāatbalsta, eh, tālāk attīstot iespējas un instrumentus kopējām darbībām, taiskaitā aizsardzībā, uh, un eh, arī papildinot mūsu sadarbību ar NATO. Ir ļoti būtiski paturēt Eiropas Savienības ar Ķīnu, Krieviju, Indiju, Japānu un citām lielvarām uz savstarpēja respekta pamatiem, patur eh, vienlaicīgi attīstot multilaterālismu un kārtību, kas ir balstīta uz starptautiskiem notiekumiem. Daudzās eh, politikas jomās, sākot no klimata pārmaiņām un tirzniecības līdz uh, Eh, kodola proliferācijai mūsu Eiropas Savienībai ir vienotas spējas sasniegt nepieciešamos eh, kompromisus un risināt krīzes. Eh, spriedzes apstākļos vidējos austrumos, ņemot vērā stāvokli Irānā, Irākā, līča valstīs, tas viss pieprasa aktīvu, radošu iesaistīšanos un spēcīgu vadību atbalstot uh, apvienoto nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķus un esot lielākajam donoram attīstībā, uh, eh, palīdzība attīstībai, mums ir īpaša atbildība attiecībā pret Āfrikas skarību un klusā okeāna nācijām. Horvātijas prezidentūras laikā notiks arī Austrum partnerības samits. Dāmas un kungi! Eiropas Savienībai ir daudzi izaicinājumi. Katru dienu pasauli kļūst sarežģītāka, mūsu uzdevumi ir aizvien vairāk. Eh, daudzi piedāvā vieglus risinājumus un mirkļu risinājumus, kas nereti balstās uz nepatiesu informāciju. Tāpat Mūsu pilsoņu gaidas aug, mums ir jātuvinās pilsoņiem, mums ir viņi jāuzklausa, lai sniegtu adekvātas atbildes uz viņu bažām. Mēs nedrīkstam palaist garām iespēju darīt vairāk mūsu pilsoņu interesēs un vārdā. Mums ir jāveicina vienlīdzība Eh, solidaritāte, stiprinot Eiropas demokrātiju kā mūsu pamatvērtību pasaulē. Tāpēc mūsu programma saka, eh, mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa izaicinājuma pasaulē. Paldies! Prezidente Plenkovič! Paldies eh, Plenkovič kungam! Paldies par jūsu runu! Tajā tika aptvērtas eh, visas eh, Eiropas Savienības tēmas, un tagad eh, paldies priekšsēdētāji Fonderlajenas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti. Es esmu gandarīta par iespēju tikties ar jums, ministra prezidenta kungs, Horvātijas prezidentūras sākumā. Tikai pirms dažām dienām komisāru uh, sapulcē mēs uh, Eh, izbaudījām eh, ārkārtīgi lielo Horvātijas viesmīlību. Eh, mēs izbaudījām veselu dienu, iepazīstoties arī ar kultūru, folkloru, daudzveidību, visu to, ko Horvātija ir ienesusi Eiropas Savienībā. Tā bija izcila prezidentūras atklāšanas ceremonija Nacionālajā teātrī, un mēs jūt, izjūtām Horvātijas enerģiju un entuziasmu. Paldies par to! Šis ir īpašs īpašs brīdis, kad mēs esam sapulcējušies, lai klausītos premjerministru uzrunu par prezidentūru uh, Eiropas uh, demokrātijas epicentrā. Jo es zinu, Andrei, ka šīs, uh, par, ēka, šis parlaments jums ir īpaši tūs. Un mūsu vidū nav nemaz tik daudz, kuri varētu teikt, ka viņi ir bijuši e, e, Eiropas parlamenta e, stažieri un tad deputāti un pēc tam atgriežas Strasbūrā kā ministru prezidents. Visu cieņu jums! And in... Un Savā veidā arī jūsu stāsts atspoguļo e, to ceļu, kur nogājusi e, jūsu valsts, jo tie ir tikai trīs gadu desmiti, e, un Horvātija ir izmainījusi savu klātbūtni šajos te gados jau Rītdien jūs atzīmēsiet 28. gada dienu kopš eh, Eiro, Horvātija tika starptautiski atzīta. Neviens nevar iedomāties, cik tālu un cik ātri ir izaugusi šī te valsti. Eh, vispirms jau jūsu cilvēki. Eh, viņi viņu pie, piesaista Eiropas vērtībām, viņu darbam un vēlēšanās iestāties Eiropas Savienībā, balstoties uz mieru un uzplaukumu. Nākamajos sešos mēnešos mums visa Horvātijas vienotība un enerģija būs īpaši nepieciešama. Mums būs jāmeklē risinājumi uzdevumiem un lietām, jautājumiem, kas mūs ir sašķēlušas pagājušajā laikā, piemēram, migrācijas jautājumi. Mums ir nepieciešama vienotība eh, kont Brexita kontekstā, runājot par budžetu un arī pārējām lietām, par kurām jūs runājāt. Un mums, protams, ir nepieciešama liela enerģija, lai nodrošinātu digitālos un eh, klimata uzdevumus. Esmu gandarīta par to, ka Horvātijas prezidentūra atspoguļo arī e, premjerministra uzrunām. Jā, mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa izaicinājuma pasaulē, tā tika teikts, un tā tas patiešām ir. Izaicinājumi ir arvien skaļāki, bīstamāki un uh, jūtīgāki. Un es domāju, ka tagad ir konstruktīvo spēku kārta uh, darboties tā, lai atsviestu atpakaļ destruktīvos spēkus. Uh, Mums ir nepieciešams kļūt sadzirdētiem. Un tieši Tas arī ir Eiropas Savienības spēks, jo Eiropas Savienībai ir ļoti liels diplomātiskais spēks, un tā var koncentrēties uz deeskalāciju eh, dialogā, jo eh, attiecīgajā reģionā mums ir partneri, mēs ir attiecības, uz kurām mēs varam paļauties. Eh, un Mēs esam spēlējuši un spēlējam eh, svarīgu lomu Irākas stabilizācijas procesos, un tas pats arī attiecas uz kodolvienošanos ar Irānu. Bet konflikta risinājums Patiešām eh, tagad ir īstais laiks mums ar spēcīgāku pozīciju iznākt globālajā skatuvē un, kā jau teicāt, eh, mūsu attiecības savietot ar eh, sadarbībā ar NATO, lai arī dzēn, mēs būtu spēcīgi mūsu aliansē ar Āfriku, palīdzot attīstīt tās ekonomiju, ekonomiku un sagatavot ES un Āfrikas e, samitu. Šis e, te e, gars arī atspoguļos jūsu prezidentūras laikā mūsu aptverošo Āfrikas stratēģiju. Nākamie seši mēneši būs būtiski arī mūsu attiecībās ar Balkānu valstīm. Par to jūs, Andrej, arī runājāt. Horvātija zina vislabāk no visiem, kāda ir, kāds ir Eiropas perspektīvas spēks. Un Horvātija labāk par visiem zina, cik tālu tā var aizvest valstis, kuras pārveido savas sistēmas un ekonomikas. Horvātija zina ļoti labi, ko uh, var uh, panākt ar Eiropas atbalstu un investīcijām attiecīgajā reģionā. Un pat labāk eh, pirms Zagrebas samita Rietumbalkānu jautājumos mums ir jākoncentrējas uz to, uh, Eh, lai izdarītu savas mājas darbus, tādējādi nodrošinot Zagrebas samita veiksmi. Tam ir nepieciešama attiecīga metodoloģija, eh, lai pēc pāris nedēļām mēs jau varētu diskutēt par nepieciešamo modernizāciju Rietumbalkānu perspektīvas kontekstā, gan eh, runājot eh, par iestāšanās sarunām ar Albāniju un Ziemeļu Maķedonijas republiku. Kad viņi būs izdarījuši savus mājas darbus, tad arī tiks spērti nākamie soļi. Šai perspektīvai ir jābūt skaidri saredzamam. Runājot par eh, mūsu nākamo budžetu, tad šīs prezidentūras laikā eh, nākamajā nedēļā, ko atbalsta arī prezidents Mišels, mums ir jāskatās, eh, kā panākt vienošanos. Protams, mums ir nepieciešams sabalansēts un godīgs budžets. Bet tas, ko mums vajag visvairāk, mums ir nepieciešams moderns budžets. Nākamie septiņi gadi atšķirsies no iepriekšējiem septiņiem gadiem. Un eh, ir ārkārtīgi svarīgi, ka eh, modernizācijas eh, sadaļa tas ir tieši tas, ko cilvēki no mums sagaida. Tas ir tas, kur dalībvalstis aicina Eiropas Savienībai būt aktīvai un redzamai. Tas nozīmē, ka mums ir patiešām nepieciešams atbilstīgs budžets modernizācijas procesiem, lai sasniegtu šīs mērķus. Dāmas un kungi, deputāti! Izšķirīgi būs šīs eh, Horvātijas eh, prezidentūras sešu mēneši arī šajā uh, ekoloģiskajā un klimatiskajā pārējā. Mums nav vairs jārunā par to, cik tas ir steidzami un cik steidzami ir jārīkojas. Tagad mums ir jāķers pie rīcības un jāīsteno mūsu zaļais Eiropas kurs, un darbs sāks šodien. Pēc šīm debatēm eh, komisāra kolēģija apspriedīs investīciju plānu zaļajam kursam un mehānismu taisnīgai pārējai, jeb transformācijai. Ar šo jauno mehānismu mēs piešķirsim prioritāti sektoriem un reģioniem, kuri visvairāk saskarsies ar izaicinājumiem un kuriem būs visvairāk jādara, jāpieliek visvairāk pūliņu, un es zinu, ka tas ir svarīgs aspekts arī Horvātijai un citām valstīm. Tiklīdz eh, kolēģija būs pieņēmusi priekšlikumus, eh, vicepriekšsēdētāji Timermans un Dobrovskis eh, ieradīsies šeit plenārsēdē, lai jums prezentētu visus šos priekšlikumus detalizēti. Es rēķinos ar Horvātijas prezidentūru, ka tā virzīs uz priekšu šos jautājumus un visus citus arī, kas sekos turpmākajos mēnešos. Dāmas un kungi deputāti, es gribētu noslēgumā um, minēt uh, kādas horvātu rakstnieces vārdus, kura kā pirmā sieviete bija profesionāla žurnāliste uh, Horvātijā Marija Zagorska, un viņa kādreiz rakstīja, tur, kur ir vienotība, ir arī brīvība. Un tas vienmēr tā ir bijis Eiropā. Tur, kur ir vienotība, uh, saliedētība un Eiropas īpatnība uh, ir tā, ka tā vienmēr ir brīvprātīga. Tur, kur ir vienotība, tur ir arī brīvība un tur ir arī spēks. Esmu pārliecināta par to, ka Horvātijas prezidentūra eh, kļūs par vienotības prezidentūru, spēcīgu uh, prezidentūru Eiropai un prezidentūru, kura virzīs uz priekšu mūsu institūciju attīstību. Uh, un kā jūs to saucat savā prezidentūras eh, moto eh, - spēcīgāk Eiropa, aizvien eh, vairāk izaicinājumu pilnā pasaulē. Adesso. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un tagad uzklausīsim politisko grupu priekšsēdētājus. Sāksim ar Eiropas Tautas partiju. Mans vārds Vēbers, lūdzu. Andreja Plenkovič, welcome. Eh, sirsnīgi sveicu Andreju Plenkoviču, sveicu Horvātiju Eiropas parlamentā. Cik jauki, ka jūs esat te un ir arī patīkami dzirdēt Urzilas Fonderlajenas skaidrojums raksturojot Plenkoviča stāstu. Un es domāju, ka tas ir lieliski dzirdēt par uh, motivāciju, kas eh, aužas tam visam cauri. Un otrkārt, ņemot vērā, ka vice vice eh, priekšsēdētājs ir eh, Horvātijas eh, komisārs, kuram arī ir līdzīgs stāsts ceļš caur parlamentu līdz komisāra ametam. Un tas arī dziļi simbolizē Horvātijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā. Mīļie draugi! Horvātijas prezidentūra, tas ir lielisks starts šai desmitgadēji, jo tā es ir eh, mūsu jaunākā Eiropas Savienības dalībvalsts. Un pirmkārt jau Horvātijas iedzīvotāji ir parādījuši, ka eh, līdzdalība Eiropas Savienībā ir valsts interesēs. Viņi par to ir liecinājuši ar savu darbu visos pagājušajos gados, piemēram, 2000, pēc 2013. gada, kad valstī izvedā, eh, izdevās pārvarēt recesiju apmēram 70. 40% no Horvātijas eksportiem iet uz Eiropas Savienību un aptuveni 3000 e, e, Horvātijas MVU var, e, ir ieguvēji no Eiropas Savienības investīciju plāniem. Tie ir tikai pāris piemēri no Horvātijas veiksmes stāsta. Un tagad mēs esam gandarīti par to, ka Horvātija ir vadošajā lomā. Mēs eh, ar Horvātijā saskatām arī zem Eiropas skaistumu, pirmkārt Austro-Ungārijas ietekme, eh, Zagrebā Dubrovnikas arhitektūra eh, mēs varam teikt, ka Horvātija brīnišķīgi atspoguļo Eiropas kultūru, un tas, ko premjeras akcentēja savā runā, e, šodien ir ļoti svarīgi. Tieši fakts, ka, Eiropa, ka Horvātija ir neatkarīga, tā nav sastāvdaļa nekādā karalistā vai impērijā, bet tā ir neatkarīga un vienlīdzīga Eiropas līmeņa valsts. Jūsu programmā tika arī atspoguļotas jūsu ambīcijas, eh, un tā ir atbilde uz izaicinājumiem. Eh, tas ir jūsu meto, moto. Un šodien mēs varam teikt, ka tiešām neviena e, dalībvalsts nav viena pati. E, Horvātijas programma atspoguļo klimata izmaiņas, transportu, paplašināšanos, e, digitālo revolūciju, globālo nozīmību un mūsu pilsoņu drošību. Tie ir visi svarīgākie uzdevumi. Tie ir izaicinājumi, kas mums visiem jāpārvar, un tas nozīmē, ka mums nepieciešama vienotība, kā pieminēja Urzula Fonderlaina. Ko nozīmē vienotība? Mūsu Mūsu skatījumā tas ir pirmkārt Eiropas Savienība bez pirmās vai otrās šķiras pilsoņiem. Piemēram, un ja uh, Horvātija vēlas pievienoties Schengenes zonai, uh, tad tā ir uh, pilns atbalsts no Eiropas Savienības puses. Eiropa uh, vienlīdzība nozīmē dot perspektīvu Rietumbalkāniem, par to jau vairāk kārt pieminēja. Mēs apzīmējamies, ka Eiropas, Eiropadomes lēmums. Uh, neats, neuzsākt iestāšanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju eh, bija tāds kā tāds, un es eh, esmu lepnas, ka mēs savukārt eh, atbalstījām to. Mēs runājām arī ar dāņu draugiem un Nīderlandes un franču draugiem, aicinot viņus tomēr atļaut uzsākt iestāšanās sarunas. For... Vienotība. Tas nozīmē viens par visiem, visi par vienu globālajā līmenī. Pagājušo divu nedēļu pieredze eh, un attīstība vidējos austrumos eh, eh, kad mēs bijām ļoti tuvu reāli minā, militāriem sāsinājumam, vislielākajiem pēdējos gados, uh, izkristalizēja eh, iespēju to, ka mēs kopā runājot varam būt spēcīgāki par visiem ieročiem, ja mēs esam kā Eiropas Savienība vienoti. Un mums eh, šī gada pirmās divas nedēļas bija tā kā modinātājs vans eh, apzināties Eiropas Savienības kapacitātes un veidot arī militāro balstu, militāro pilāru. Un mums ir e, jāpaņa, jā, jāiet tik tālu, ka mēs arī paceļam Eiropas balsi globālajā līmenī. Jā, e, tad e, Brexits, mūsu klubs un mūsu regulējums visās dalībvalstīs ir skeptiskās pārtējies, ko pieminēja arī Andrejs. Neviens jau negrib nosodīt mūsu brītu draugus. Uh, Bet eh, ir eh, skaidrs, ja jūs vairs nesat Eiropas Savienības dalība valsti, tad kluba priekšrocības jūs zaudējat. Un ja tas nav skaidrs, tad, protams, ka būs ļoti problemātiski pārliecināt iedzīvotājus, ka ir labāk palikt Eiropas Savienībā. Uh, Eh, tas, protams, ir liels izaicinājums mums, eh, bet arī tas ir jāiz, jāizskaidro. Un DFS eh, šeit mums ir jārunā par tādām lietām kā robežu aizsardzību, un ja tā tiek nodrošināta, tad visa Eiropa būs drošāka. Un situācija nāks visiem par labu, tāpēc mēs varbūt beigsim debatēt par maksātājiem un saņēmējiem, bet runāsim par uzdevumiem, par mūsu uzdevumiem, kas kas nozīmē arī svaigas naudas iegūšanu Eiropas Savienībai. Tās ir e, tie lieli izaicinājumi, Un ir pienācis laiks, lai arī jaunākās uh, eh, dalība valstis var, pati jaunākā dalība valsts parādītu uh, savas iespējas uh, uzņemties vadošo lomu nākotnes veidošanā. Un jūs vienmēr esat aicināti mūsu ETP grupā. Paldies! Presidente Garcia Pérez, per il gruppo del Socialisti e Democratici, prego. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji Plenkovičs kungs. Uh, Ar prieku sveicam jūs atkal Eiropas parlamentā, un mēs vēlam, lai jūsu pie, pie, pieredze, kas iegūta strādājot parlamentā, stiprina jūsu prezidentūru. Mēs Piedzīvojam ar izaicinājumiem bagātu periodu ar daudzādiem notikumiem vidējos austrumos, un mēs vē pozitīvi vērtējam jūsu apņemšanos stiprināt multilaterālismu un cieši sadarboties ar augsto pārstāvu, lai garantētu to, ka Eiropas Savienība strādātu vienā Eh, runāt vienā balsī starptautiskajā arēnā. Tāpat atbalstām jūsu apņemšanos tas, turpināt paplašināšanās eh, politiku eh, un sadarbību ar Albāniju un Ziemeļu Maķedoniju. Jūsu darba prioritātēs viens no virsrakstiem bija Eiropa, kura pasargā. Un šajā sadaļā Mēs domājam, ka ir plašāk jāskatās, ņemot, eh, jāskatās uz demogrāfiju, eh, migrācijas iespējamo devumu, migrā, eh, demogrāfijas problēmu risināšanā. Plekovičs kungs, jābūt Eiropai, kur sargā, bet tāda Eiropai, kur sargā solidaritāti un tiesiskumu. Eiropa, kura sargā, tai ir arī jārisina humānā veidā bēgļu un migrantu krīze mūsu sabiedrībās. Eiropa, kur pasargāt, arī nozīmē sargāt Eiropas Savienības pilsoņus no atstumtības, bezdarba un diskriminācijas dzimuma dēļ. Tāpēc mēs lūgsim jums vairāk ambīciju, lai veidotu tādu sociālu Eiropu, kas mums ir nepieciešama. Tikai ar konferenču organizēšanu mēs nevarēsim risināt tādas jautājumas kā alga atšķirības starp vīriešiem, sievietēm, dzimumu vardarbība un bērnu nabadzība. Mēs piekrītam tam, ka ir jāveicina konkurētspēja, inovācija, produktivitāte un izglītība mūžu garumā, bet ir nepieciešams patiesas rīcības plāns, lai izveidot Eiropas sociālo pīlāru un sociālās tiesības. Tāpēc paužam nožēlu par to, ka jūs programmas skaidri ne, norāda minimālo atalgojumu un cīņu pret bērnu nabadzību un cīņu pret nabadzību kā tādu. Un mēs aicinām jūs iekļaut šīs darbības savas prezidentūras laikā. Tālāk runāt par monetāro savienību. Mēs domājam, ka eh, bezdarba apdrošināšanas eh, trūkums starp prioritātēm eh, ir trūkums. Tā mums ir jāmācās eh, no pēdējām krīzēm un eh, mums ir jādomā par jomām, kas ir bijušas izlaist no redzesloka, un jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu eh, darbā pie DFS. Bet mēs gaidām arī priekšlikums no prezidentūras. Mēs esam vairāk kārtīgi atkārtojuši, ka nevaram izdarīt uh, vairāk ar mazāk līdzekļiem. Tāpēc mums, lai izpildītu mūsu ambīcijas, ir vajadzīgs labāks devums no eh, nacionālā koprodukta eh, mūsu budžetā, savu resursu meklēšana un uh, Eh, fiskālo noteikumu reforma. Šim pēdējiem mums ir nepieciešams iestrādāt eh, stabilitātes izaugsmes paktā jaunu zelta likumu, kas stimulē ilgtspējīgas investīcijas dalībvalstīs. Mums ir jāņem vērā Eiropas pilsoņu gaidas un nevaram tos eh, tiem dot tikai tukšu solījumus. Par zaļo kursu runājot, ir nepieciešams adekvāts finansējums Es eh, tāpēc neslēpšu mūsu politiskās saimes vilšanos attiecībā uz taisnīgas pāris fondu un par EFNORA programmu. Eh, komisija apņēmās iestrādāt ilgspējīgas attīstības mērķus Eiropas semestrī. Vēl nav par vēlu Sociāldemokrātu saime gaida, ka jūsu prezidentūra īsteno tās pašas eh, ambīcijas, ko Eiropas komisijas darba programma un tās pašas ambīcijas, ko Eiropas parlaments. Ar labo gribu var eh, rēķināties ar mūsu grupas atbalstu, lai strādātu pie tām izmaiņām ekoloģiskām, ekonomiskām, sociālām, kas Eiropai ir nepieciešamas. Paldies Riņo grupas vārdā. Dācijans Šolos. Paldies, priekšsādātāji! Godātais premjer eh, Pelenkovičs, eh, šī būs Horvātijas pirmā prezidentūra padomē, kopš tā iestājās Eiropas Savienībā 2013. gadā. Tas jums ir tāds uh, svarīgs brīdis arī jūsu valstī, bet uh, arī izaicinājums. Es redzu, ka, ka jūs ar uh, pilnu spāru un uh, Um, svaigu pieeju. Esat ķērušies pie šīs prezidentūras, un es saprotu, ka jūs pēc iespējas drīzāk gribat iestāties Schengenas uh, zonā un arī Eirozonā. Un es domāju, ka jebkurai valstī, kur ir gatava integrēties Schengenas uh, zonā un kas ir gatava pievienoties kopējai valūtai, uh, tai to vajadzētu darīt tiklīdz tā ir ievērojusi visas kritērijas. Mūsu uh, prioritāte ir ne tikai atjaunot Eiropu, mums ir arī jānodrošina, ka tā darbojas visiem pilsoņiem. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienība arī uh, e, turmāk e, būs organizācija, kas ir atvērta jaunām dalībvalstīm, un uh, konference Eiropas nākotnē tur spēlēs svarīgu lomu, uh, sniedzot arī jaunu uh, perspektīvu atjaunotā Eiropā, un esmu pārliecināts, ka turpmākajos mēnešos Eiropas Savienība raidīs pozitīvu signālu Rietumbalkāniem, un Zagrebas samitam vajadzētu tur spēlēt uh, uh, svarīgāko lomu un būt šim signālam. Migrācijas krīze 2015. un 2016. gadā ir uh, smagi ietekmējusi vairākas no mūsu valstīm. Mēs uh, atklājām, ka mūsu migrācijas un patvērums sistēma nav uh, pietiekami spēcīga. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Šodien Reņū grupa, mūsu grupa, uzsāks plānu ar jaunām idejām, lai šo, ide, uh, šo sistēmu izlabotu un lai tā būtu gatava nākamajiem desmit gadiem. Nav laika gaidīt nākamo krīzi, un es ceru, ka jūsu prezidentūras uh, laikā jūs iedvesmosieties no mūsu idejām. Premjerministrs kungs. Es piekrītu, ka imigrācija un demogrāfiski izaicinājumi ir eh, jāskat aktīvāk, un esmu prieks, ka jūs skatāt šos jautājumus savas prezidentūras laikā. Tagad par DFS. Horvātijas prezidentūra būs izšķirīgi svarīga eh, virzoties uz DFS eh, un pašu resursu paketes pieņemšanu. Uh, Es eh, ceru, ka jūs eh, eh, saklausāt arī parlamenta signālu, ka mēs vēlamies spēcīgu budžetu, jo īpaši attiecībā uz pašu resursiem mums ir vajadzīgs spēcīgs budžets, kas atbilst mūsu politiskajām prioritātēm. Papildus tam gribētu pateikties jums un arī uh, Mišel kungam par uh, darbu pie Lībijas un situācijas Irānā. Uh, Mums ir eh, jābūt mundriem un aktīvi jādod savus ieguldījums eh, konfliktu risināšanai. Ir vajadzīga spēcīga Eiropas eh, balss pasaulē, un jūs uzņematies savu atbildību laikā, kad jūsu loma tiek izaicināta šajā jomā. Vienotība ir izšķirīgi svarīga, ja mēs vēlamies veidot mūsu nākotni. Premjerministra kungs, es novēlu jums visu to labāko jūsu prezidentūras laikā, un varat būt droši, ka uh, uzņemoties šos eh, izaicinājumus, Riņo Juro būs jūsu partners. Paldies! Paldies! Tagad zaļo grupas vārdā priekšstādātāja Kēlers kundze, lūdzu jums vārds. Dargie kolēģi, man ir liels prieks, ka Horvātija uzsāk savu pirmo prezidentūru, un es jums vēlu uh, lielu veiksmi un uh, Šī prezidentūra nāk izšķirīgā brīdī, kad jaunais parlaments un jaunā komisija eh, ķersies aktīvi pie likumdošanas darba un nodrošinās to, ka visi priekšvēlēšana kampaņā un pēc tam dotie solījumi tiks īstenoti. Un ir daudz ko darīt. Mūs sagaida milzīga klimata krīze, ar to mēs jau saskaramies, un mums ir jādara viss, ko varam, gan ēs līmenī, gan dalību valstīs. Uh, Un Eiropas komisija jau ir uh, sniegusi solījumus, un tos mēs atbalstām, bet arī dalībvalstis ir vajadzīgs. Un pārāk daudzas no tām ir bloķējušas eh, progresu šajā jomā. Tam ir jāmainās. Mums uh, ir vajadzīgas aktīvas, uh, rīcības spējīgas dalībvalstis klimata rīcības jomā. Uh, Un jūsu uzdevums būs nodrošināt, un tā ir liela atbildība, ka tas tā ir. Un, uh, lai šo uh, lomu pildību mēs aiz, aicinām arī um, šādu politiku īstenot Horvātijā. Vēl viena joma, kur mēs vēlētos redzēt lielāku aktivitāti no dalībvalstīm, ir tiesiskums un cilvēktiesības. Un man prieks, ka jūs to minējāt. Ir vajadzīga, vajadzīgs arī spiediens no citām valstīm uz citām valstīm, lai to īstenotu. Tiesiskums, pamatiesības un brīvības ir Eiropas Savienības pīlāri, un tos nedrīkstētu vājināt, un tas attiecas uz visām dalību valstīm. Un šeit, premjerministra kungs, esmu satraukta par ziņojumiem Horvātijas policiju. Uh, kas neievēro starptautiskās tiesības uh, attiecībā pret bēgļiem un migrantiem. Ir pat ziņojumi par sistemātisku uh, vārdarbību, piemēram, um, uh, pazemošanu un piekaušanu un ieroču lietošanu, un par to ziņo nevalstiskās organizācijas, un par to tiek ziņots arī mēdījos, bet Horvātijas valdība nav ne apturējusi, ne arī izmeklējusi šos ziņojumus. Premjerministra kungs, tas nav pieņemami nevienā valstī, un jo īpaši nevienā es valstī bēgļu tiesības ir cilvēktiesība, un es aicinu jūs nodrošināt, ka šīs tiesības tiek ievērotas. Horvātijas uh, robežas ir Eiropas robežas, un kas uz tām notiek, ir atbildība mums visiem. Tātad mēs uh, nenovērsīsimies no šiem notikumiem. Horvātija ir brīnišķīga valsts, un jaunākā mūsu ģimenes locekla šī prezidentūra ir lieliski iespēja jūsu valstī un valdībai parādīt pārējā Eiropai, kādas ir jūsu idejas, kādas ir jūsu vīzijas, mūsu kopīgie nākotnē nākotnē, bet prezidentūra arī vērsīs plašu uzmanību uz Horvātiju un visi skatīsies, cik ļoti darbi atbilst vārdiem gan cilvēktiesību, gan eh, klimata taisnīgumu jomā. Jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu, virzot eh, klimata jautājumus, tiesiskuma un sociālās taisnības jautājumus, bet mēs arī kritizēsim cilvēktiesību pārkāpumus, neskatoties uz to, kur tie tiek pastrādāti un kura valdība ir vainojama. Paldies! Tagad Bēja kungs. Uh, ID grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, premjer Blenkovičs. Mūsu šodienas debates turpina zināmā mērā to pirmo viedokļu apmaiņu Zagrebā, kad jūs uzņēmāt decembrī priekšsēdētāju konferenci. Jūs šodien izklāstījāt eh, Horvātijas prezidentūras prioritātes. Bet papildus visam cerībām šīs trīs prioritātes var iekļaut patiesu risku, eh, kas būtu <clears throat> sasteigšana paplašināšanās ziņā, ko jūs, jūs sacījāt, ka vēlat ties pasteidzināt Ziemeļmaķedonijas un Alb Albānijas iestājas procesu, lai gan visi skaidri redz, ka pat ja šīs valstis ir sabiedrotās, draudzīgas, tās ir tomēr valstis, kuras eh, cieš no korupcijas, eh, dažādu islamistu ietekmēm, Turku un, un Saudarābijas, un šobrīd vēl tās nav gatavas iestājai. Turklāt Emanuels Makrons norāda, uzlika Francijas veto novembrī. Žans eh, Klods Junkers eh, runāja par vēsturisku veto un, diemžēl, Eh, šobrīd Emanuels eh, Makrons skaidro, ka tas ir gatavs uz šodien uzņemtā eh, Almāniju un Ziemeļmaķedoniju, rīt iespējams Bosniju un Kosovu, un varbūt mēs pāriesim no 27 uz 9, varbūt uz 31 valstu rītu, bet tas ne, nevis stiprinās, bet tikai vāģinās Eiropas Savienību. Jūs runājāt par daudzgad finanšu schēmu. Pēc pāris dienām, pēc Brexit, Eiropas Savienība zaudēs uh, vairāk nekā 10% iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka mums jākoncentrējas uz jomām, kur mēs varam kontinenta mērogā organizēt sadarbību starp valstīm, respektējot valstu prerogatīvas un nevis uh, uzsākt budžetisku sasteigšanu un visu laiku domāt par vairāk nodokļiem. Uh, kur visi, viss tiks pārdalīts Briselē. Šajā sēžu zālē tiek runāts par pašresursiem. Praktiski tas nozīmē veidot Eiropas fiskalitāti, kas ir ļoti slikta ziņa mūsu nodokļu maksātājiem, kuriem būs jāmaksā visu laiku vairāk, saņemot pretī visu laiku mazāk. Jūs runājat par e konferenci par Eiropas nākotnēm. Tām ir jābūt patiesām debatēm, bez tabū par Eiropas Savienības virzību vadlīnijām, bet es baidos, ka daudz to izmantos tikai, lai runātu par vairāk integrācijas, par apstrīdētu vienbalsīgu lēmumu procedūru, lai pāriet uz kvalificētu vairākumu. Taču jākonstatē, ka Eiropas Savienība šodien nespēja sargāt savus robežas pret imigrācijas, sargāt sevi ekonomiski pret pasaules lielvarām un. Na, arī e, ir pro, e, nav klātesoši Lībijas, e, Irākā, Sīrijā, un šobrīd mēs aprobežojamies ar to, ka dodam stundas cilvēktiesībās un tiesiskumā pārējai pasaulē un citām valstīm. Un visbeidzot, Brexit ir patiesi izaicinājums. Boris Džonsons aizstāvies Britu tiesības, viņš slēgs tirzniecības nolīgumus ar visu pasauli, un mēs nedrīkstam akceptēt to, ka rītdien uh, Eh, Lielbritānija pārvēršas par ieejas vārtiem nelojālas konkurences produktiem. Mums ir jānoslēdz līgums ar respektu ar Lielbritāniju. Tā ir liela valsts, kaimiņu valsts, draudzīga valsts, bet mums ir jādomā par savām interesēm un patiesu ekonomisku protekciju. To no mums sagaida. Paldies! Nākošais runātājs Rūža Tomašiča no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Horvātijā pēc sešiem ar pusi gadiem dalības Eiropas Savienībā ir kļuvusi par prezidējošo. Iestājoties Eiropas Savienībā, bija skaidrs, ka daudzās jomās mēs neesam sagatavojušies un ceļš uz attīstītu demokrātiju, kas respektē tiesiskumu un tirgus ekonomiku, būs visai ilgs. Tie bija seši ar pusi gadiem, kas bija pilni izaicinājumiem Horvātijas. Migrācijas krīze paplašināja vēl jau tā plašo sociālo plaisu, finanšu plaisu, un mēs redzam, ka pastāv vēl aizvien milzīgas atšķirības starp dalību valstīm. Eiropas Savienība mainās Brexit, deva mums iespēju saprast, ka ja mēs piemērosim strausa politiku, tad arī var mainīties Eiropas Savienības politika. Un, e, Ir jāatzīst, ka vidējas un nelielas valstis var likt sadzirdēt savu balsu Eiropas Savienībā, kad nav krīzes, kad nav lielu izaicinājumu uz galda, kad problēmas pārējās ir atrisinātas. Šobrīd stāvoklis ir atšķirīgs. Horvātija nereti savā vēstures gaitā ir bijusi krīzes laikos eh, ēnā. Cerēsim to, ka Horvātijas prezidentūra nebūs tikai formāla, bet gan tā palīdzēs mainīt Eiropas instrumentus, kuri grozīs novecojušās Eiropas politikas, un Horvātijai būs labāka pozīcija Eiropas Savienībā. Horvātija ir ļoti daudz uzklausījusi norādes no citiem, piemirstot, ka tā ir pilntiesīga dalībvalsts. Šodien Tā ir iespēja parādīt, ka tā ir ambicioza valsts ar savu redzējumu un ka tā būs par līderi eh, vairākās jomās. Es arī sagaidu to, ka Horvātu valdība izmanto šo iespēju. Ministri, kuri strādās prezidentūrā. Es novēlu eh, viņiem visu to vislabāko. Paldies! Nākošais runātājs goja vārdā eh, šī devans. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Skatoties jau, uz jauno gadu un Horvātijas prezidentūras uzdevumiem, mēs gribētu eh, pievērsties nu pat pieminētajam Irānas un ASV konfliktam. Ir labi, ka Eiropas ārlietu ministras un ministri pagājušajā nedēļā vēlreiz ir apliecinājuši, Eh, ka grib turpināt darbu saistībā ar eh, kodolīgumu ar Irānu, un tas ir saistīts ar pagātnes sasniegumiem. Pirms pusotra gada, kad ASV izstājās no šī līguma, sāsinājās situācija Persijas līča reģionā, un, diemžēl, tagad mēs e, skatāmies liela kara e, iespējamā rašanās, tāpēc ir jā, jādara viss iespējamais, lai to novērstu, kā starpniekiem, e, lai starptautiskās tiesības un cilvēktiesības tiktu aizsardzības. Viss, kas ir jādara, ir jādara saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Un tāpēc arī nedrīkst izmantot eh, turienes bāzes eh, dronu karos un eh, bet 2020. Eh, gads Eiropas Savienībai būs būtisks gads, jūs pieminējāt digitālo revolūciju, vēl klimata pārmaiņas, un es gribu teikt, ka mums gaida lieli izaicinājumi sabiedrībai, vislielākie kopš industriālās revolūcijas. Un šie, e, te, šīs te pārmaiņas, lai tas būtu sociāli taisnīgas un demokrātiskas, tas ir iespējams ar pietiekamām finansējumam. Runāsim par TFS. E, līdz, ar, e, līdz šim mēs esam vairāk strīdējušies par naudu, nevis par politiskajiem virzieniem. Kohēzijas politikas līdzekļu samazināšana par labu militarizācijai, manuprāt, un manas grupas prāt, ir nepareiza, jo, ja mēs gribam, lai Eiropa Eiropu sauktu kopā ekonomiski un sociāli, eh, tam ir arī jāinvestē eh, mūsu sabiedrības eh, sociālajā integrācijā. Un noslēgumā Eiropas Savienības ir jāpie, jā, jārespektē cilvēktiesības arī pie savām robežām. Diemžēl mēs dzirdam par cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības ārējo robežu tūmā. Un arī Horvātijas prezidentūrai nākamajos sešos mēnešos Eh, būs jāstrādā ar Eiropas eh, migrācijas politikas reformu jautājumiem. Lai veicas! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad uh, eh, Kolasiča kungs bez, bez frakcijām. Eiropska unija. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, Eiropas Savienība atrodas ļoti sarežģītā finansiālajā situācijā. Eh, mazās eh, dalība valstis eh, kā Horvātija tie līdz šim varēja savas tautsēmniecības zaudējumus, kas mums ir Horvātijā, ka tos varēja izlīdzināt ar lauksēmniecību, piemēram, šos te 4 miljārdus zaudējumu, un mēs tam varam izmantot Eiropas Savienības fondus, un tādējādi Horvātija bija plusos, tagad situācija mainās. Apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības un apvienotai karalistē pagājušajos desmit gados bija 69 eh, miljardu vairāk iemaksu nekā eh, saņemto līdzekļu no Eiropas Savienības. Ņemot vērā, ka mūs gaida nākamās paplašināšanās, eh, varam rēķināties ar to, ka Eiropas Savienībā iestāsies vājas ekonomikas, kam arī vajadzēs atbalstīt. Tāpēc būs jādomā par jaunu finansiālā atbalsta iespēju, kā arī palielināt maksājumu jautājumus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, mēs dzirdējām politisko grupu priekšsēdētājs eh, Plenkovičs kungs grib atbildēt. Vispirms paldies uh, politisko grupu vadītājiem Eiropas parlamentā par uh, viņu reakciju uz uh, Horvātijas prezidentūras programmu. Par dažiem punktiem. Pirmkārt, Es e, ļoti e, labprāt strādāšu sinerģijā ar Ursulu un komisiju, kā jau Zagrebā, jau mēs runājām, ka mēs e, palīdzēsim pirmajā darba mēnesī no savas puses, cik vien varēsim. Un jau tika pieminēta migrācija, migrācijas jautājumi, un mēs domājam arī par jaunām iniciatīvām saistībā ar Dublinas vienošanos. Un protams, par eh, līdzsvaru solidaritātes eh, un pārējos kontekstos. Eh, jūs pieminējāt arī par Schengeni un eiro. Es, no sākum, es sākumā apdomāti par to nerunāju. Mūsu mērķi ir, kā Horvātijai, pievienoties Schengenes zonai. Paldies par zaļo gaismu no komisijas puses. Un, uh, Pēc mūsu prezidentūras mēs turpināsim darbu pie šīs tēmas par pievienošanos Eirozonai. Arī šeit mēs strādājam un arī pie valūtas kursa mehānisma, tā kā mūsu pēc mūsu prezidentūras beigās arī šeit mēs aktīvi turpināsim darbu. Par multilaterālismu un humanitārajiem aspektiem un sociālo aspektu, par kuriem runāja Garsija, Matijas kundze. Es domāju, ja jūs eh, vērīgi izlasīsiet programmu un to jūs saņemsiet visi, jūs redzēsiet, ka sociālās iekļaušanas, vienlīdzības un eh, nediskriminācijas jautājumiem tēmas ir iekļauti mūsu programmā. Un, eh, būsim skaidrs, ka 2015. un 16. gadā runājot par migrāciju, iz, eh, iz, izraisījās liela krīze eh, saistībā eh, ar šo te vislielāko eh, fenomenu. Un tas eh, bija pamats gan politiskām debatēm Eiropas institūcijās, gan arī dalību valstīs. Tāpēc eh, risinājums migrācijas jautājumos ir saistīts ar Eiropas ārējās robežas stiprināšanas nepieciešamību. Ārpolitika, drošība,